iestādēm attiecīgā formā, gan saistībā par apcietinājumu, gan noprasaudu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Tagad eh, Gvantanamo no debatas ir slēgtas, un mēs balsosim tūliņ pēc, mēs būsim, pēc tam, kad būsim pabeiguši Ukrainas tēmu. Tātad Jūlija Timošenko un pārējie bijušās galdības, eh, valdības eh, locekļi. Un tagad vārds Vigenin kungam pusotru minūti. От името на групата на социалистите и демократите искам да заявя, че за... Paldies, priekšsētāji! Sociālistu un demokrātu grupa э, uzskata, ka Ukrainas demokrātiska attīstība ir viena no prioritātēm. Nevajadzētu apstrīdēt Ukrainas akī eh, tikai ārēja apstākļu un notikumu dēļ. Ukrainas valdība ir uzsākus pasākums, lai labāk cīnītos pret korupciju un likuma pārkāpumiem. Mums būtu viņiem jāpalīdz. Mums ir jādod iespēja ļaujot Ukrainai pietavoties Eiropas Savienībai. Taču šobrīd uz apsūdzības tiek izvirzītas eh, vald, iepriekšējās valdības pārstāvjiem, eh, jūli, tā skaitā Jūlija Timošenko. Ja mēs aicinām uh, politiķus neiejaukties tiesas procesā, kāpēc mēs iejaucamies Ukrainas iekšējās lietās. Taču tieši šāds ir EPP aicinājums saturs, kas aicinot uz uh, kolektīvās atbildības ievērošanu slēpj atsevišķu personu darbību. Uh, Es ceru, ka mums izdosies kopīgi atbalstīt rezolūciju un dot labāku impulsu sadarbībai starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Taču eh, šobrīd runa ir drīzāk par ideoloģisku eh, cīņu, tāpēc mēs eh, iepazīstinām paši ar savu rezolūciju, iesniedzam paši savu rezolūcijas priekšlikumu. Paldies tagad! Es tikai gribētu kolēģiem pavaicāt, ko nozīmē uh, e, nepārtraukta atzīšanās, ka mēs esam par universālām cilvēktiesībām, ja pie Ukrainas pēkšņi runa par iekšējām lietām. Tā ir standarta padomju argumentācija, sakot, ka nedrīkst iejaukties nevienas valsts iekšējās lietās. Ja ir runa par cilvēktiesībām, mēs to darīsim vienmēr, it īpaši, ja ir runa tik, nu, par tik nozīmīgu partneru kā Ukraina. Figrinkungs, jums iespēja atbildēt. Es nerunāju par iejaukšanos valsts iekšējā politiskajā dzīvē, es runāju par iejaukšanos tiesu darbībā un prokuratūras darbā. Tātad no vienas puses valdībā nevajadzētu iejaukties tiesvedībā, un prokuratūras darbā, un mums no otras puses nevajadzētu iejaukties politiskā veidā šīs valsts iekšējās lietās. Ir Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras um, rīkojas līdzīgi. Jā, posētkungs, jūs vēlētos, lai cilvēktiesības tiktu vispārēji aizstāvēts un ievērots visur pasaulē. Taču, diemžēl, tas tā nenotiek. Tanakungs, jūs nevarat uh, uzdot jautājumu zilā, zilās kartītes ietvaros uz atbildi, kas jau ir uz šādu jautājumu. Nākamais runātājs. Kohličekungs, paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Ir tāds brīži, ka es nespēju noticēt tam, kas notiek. Un tā tas bija arī tad, kad es iepazinos ar rezolūcijas priekšlikumu attiecībā uz notikumiem Ukrainā. Man uh, šķiet, ka acīm redzot dažu valstu premjeru un prezidenti var dzīvot pilnīgā imunitātē. Ir dīvaini, ka Eiropas parlaments aicina nepārtraukt cīnīties pret korupciju, bet vienlaikus, kad kāda no bijušās valdības uh, pārstāvjiem tiek apsūdzēti, tie var iegūt politisko patvērumu Čehijā, un īpaši šī lieta netiek iepriekš izmeklēta. Starp citu, eh, šis minētais cilvēks nav piederējis nevienai eh, politiskajai partijai, runa ir par Korničuku kungu. Vērsīsimies pret korupciju Eiropas Savienībā un ārpus tās, bet vispirms, pirms mēs to darām, iepazīsimies ar attiecīgās valsts konstitūciju un, at, un eh, konstatēsim, kādi ir fakti. Uh, Tāpēc atgriezīsimies varbūt pie tā, ko sludinām paši un pie tām rezolūcijām, kuras esam pieņēmuši. Goja piekrīt daļai šī, šīs rezolūcijas punktu, bet mēs nepiekrītam atsevišķiem, tāpēc arī nevaram atbalstīt šo rezolūcijas priekšlikumu. Paldies! Paldies, un nākamais runātais ir Gālerkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Diemžēl ir iemesls eh, runāt par politisko situāciju Ukrainā, to asi kritizējot. Ir tīpaši jau ar līdzekļiem, ar kādiem tiek ierobežotas opozīcijas politiķu konstitucionālās tiesības. Politiski motivēti krimināla procesi un eh, opozīcijas vadītāji līdz ar to Timošenko un pārējie piedzīvo savu tiesību pārkāpšanu un darbības apturēšanu ja mm, konstitūcija aizliedz iepazīties, tiesības iepazīties ar saviem eh, dokumentiem, eh, ar piespiedu iepazīšanos, eh, kas, ir, nu, kas liecina par to, ka Timošenko ielūdz 44 reizes uz nopratināšanu un viņas kolēģi tur jau no pagājušā gada apcietinājumā. Mums ir, ir, ir nepieciešams, lai šie procesi tiktu pārtraukti. Janukovičs Janukovičs kungs eh, ir par to atbildīgs, un Janukoviča kunga pozīcija būs lakmusa testam, eh, kā iet ar Eiropas vērtību ievērošanu Ukrainā. Paldies! Zilo karti rāda Kovala kungs. Kovala kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Es piekrītu jums daudzos jautājumos, un mēs zinām, ka centrāla vidus un austrum Eiropas valstīs, eh, kāda bija situācija pirms iestāšanās, vai jūs domājat, ka šāda politiska perspektīva, proti iestāšanos Eiropas saimnībā vajadzētu uh, dot arī Ukrainai, vai jūs atbalstītu šādas prasības? Paldies, lūdzu atbildi. Ukrainas ceļš uz Eiropu nekādā gadījumā nekļūs ātrāks vai vieglāks, ja valdība izturās kā pašlaik. Paldies, Oilandes kundze. Priekšsēdētāji, mums Nav jānosaka šeit šodien vai jūlī Timošenko ir vainīga vai nē. Tas nav svarīgākais jaunatājums. Ungārijas iestādes nav, um, Ukrainas iestādes nav ievērojušas likumīgās procedūras, un mēs protestējam pret to, ka opozīcija tiek padarīta nekaitīgi, izmantojot tiesiskos vai tiesiskos drošības līdzekļus. Un uh, drošības līdzekļiem ir jābūt samērojamiem ar to, kas cilvēkiem uh, tiek pārmests vai par ko viņiem draud apsūdzība. Un pašreizējā tiesību sistēmas izmantošana Ukrainā neliecina par to, ka Ukraina atbalstītu Eiropas principus, un tas neveicina arī Ukrainas integrāciju Eiropā. Paldies, Romevas un Roedas kungs. Ies, iemesls, kāpēc šī rezolūcija tika izstrādāta, tā pamatā ir doma, ka cīņa pret korupciju ir ļoti būtisks jautājums lai uzlabotu mūsu attiecības ar Ukrainu un varētu Ukrainu iesaistīt Eiropas Savienības politikas jomās. Ir nepieciešama tāda droša juridiskā sistēma, tiesiskā sistēma, uz kur var paļauties. Un pašreizējie notikumi vai šie, šī vajāšana, kas tiek vērsta pret Timošenko un citiem, uh, rāda, ka krimināla process tiek izmantots kā krimināla tiesības tiek izmantotas kā līdzeklis, lai sasniegtu politiskus mērķus. Nav nodrošināta taisnīgā tiesa un nav arī ievērota caurskatāmība procesā. Un tāpēc mēs aicinām Ukrainas iestādes izvairīties no tā, ka varētu nu, rasties iespējas, ka tiek izvēlēti tieši tādi e, drošības līdzekļi vai tādi tiesiskie līdzekļi, kas ļauj sasniegt politiskos mērķus. Un Eiropas Savienība varētu izveidot augsta līmeņa e, darba grupu sadarbībā ar Ukrainu, kas palīdzētu situāciju risināt. Paldies! Tagad došu vārdu Bašesku kundzei kā pirmajai politisko grupu pārstāvē. Lielas paldies priekšsēdētāji restriktīviem pasākumiem, kas ir vērsts pret Jūliju Temušenko pašreizējā vāra, turpina virkni pasākumu, kas ir vērsti pret bijušās valdības locekļiem, lai iebiedētu viņus un lai novājinātu opozīciju. Mūs ārkārtīgi satrauc tas, ka tiesu var tiek izmantota politiskos nolūkos. Uh, selektīvi vēršoties pret opozīcijas pārstāvjiem. Šāda rīcība apdraud uh, tiesu varas konsolidāciju un demokrātiju Ukrainā. Mēs pieprasam Kievas varas iestādes nodrošināt taisnīgu, neatkarīgu un atklātu tiesas procesu un nodrošināt godīgu tiesu attie attiecībā pret apsūdzētajiem. Mēs uh, pieprasām ievērot likuma varas noteikumus, uh, ievērot cilvēktiesības, jo tie ir pienākumi, kurus Eiropas, kurus Ukraina uzņēmusies rietum, austrumu partnerības ietvaros. Tas ir absolūti nepieciešams, lai panāktu progresu sadarbībās starp Eiropas Savienību un Ukrainu um, ar mērķi parakstīt um, asociācijas nolīgumu. Paldies! Paldies! Un tagad sociālistu un demokrātu vārdā um, vārds Geringer Teudenbergs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Viena no prioritātēm eh, nākamajai polijas prezidentūrai ir stiprināt austrumu partnerību. Ukraina ir viens no svarīgākajiem partneriem Eiropas Savienībai, un eh, tai būtu jāiegūst no šādas partnerības. Bet vienlaikus mēs uzskatām, ja Ukraina vēlas pietuvoties Eiropas Savienībai, tai ir jāpieņem Eiropas Savienības standarti tiesu uh, procedūras ietvaros. Bet, ja mēs paraugamies uz uh, to, kas pat labāk notiek Ukrainā, šīs savstarpējās apsūdzības un uh, selektīva uh, tiesas krimināla vajāšanas izmantošana, tad mums ir savas sadarbības ietvaros ar Ukrainu jācenšas panākt uh, to, ka tiek izmantot specifiski instrumenti, lai palīdzētu Ukrainai uzlabot situāciju. Varbūt mēs varētu izveidot um, konsultatīvu grupu, kas palīdzētu Ukrainai. Mēs varētu apmācīt uh, tiesvars pārstāvis, tiesnešus, un es ceru, ka Polijas prezidentūra pieņems uh, šādu nostāju arī padomē. Paldies! Liels paldies tagad vārds Donska kungam, liberāļu grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Ukraina ir demokrātija. Tāpēc mēs sūtam signālu savam partnerim, sabiedrotajam un draugam. Kā mēs visi zinām, neviens nav perfekts, bet eh, saskaņā ar Eiropas politiskajiem standartiem un normām un saskaņā arī ar eh, demokrātijas loģiku mēs sagaidām to, ka Ukrainas varas iestādes neizmantos ļaunprātīgi savu varu, lai eh, iedrošinātu politiski motivētus tiesas procesus, bet tiem, kas tiek turēt aizdomās, būs tiesības uz godīgu tiesu. Jūlija Timošenko un citi bijušās valdības locekļi. Uh, kuri ilgstoši ir bijuši prezidenta Janukoviča opozent, oponenti, viņus nevajadzētu kolektīvi apsūdzēt um, tajā, um, tajos lēmumos, kas tikuši pieņemti kolektīvi. Viņi visi ir demokrātisks valsts pilsoņi, un tas nozīmē, ka mēs vēlamies atgādināt saviem draugiem par to, kā demokrātijai būtu jādarbojas. Paldies! Paldies, un tagad vārds ECR grupas vārdā Tanokungam. Priekšsētāji sešus gadus pēc oranžās revolūcijas Ukrainā joprojām eh, notiek eh, cīņa par varu. Šobrīd Timošenko un vēl vairāk citi bijušās valdības locekļi tiek apsūdzēti. Uh, Manuprāt, šīs apsūdzības ir politiski motivēts. Janukovičs cenšas neutralizēt tik vienu politisko figūru, eh, kas varētu iegūt lielāku popularitātu un apdraudēt pašreizējo vāru. Mums nevajadzētu aizmirst, ka oranžā revolūcija bija eh, centieni vērsties pret Janukoviča eh, centieniem nolaupīt vēlēšanu rezultātus. Viņš nekad netika uh, atzīts par vainīgu šajā uh, gadījumā. Uh, bet um, Timošenko ir liels atbalstītāju skaits, un ļoti interesanti ir tas, ka uh, šīs apsūdzības. Uh, uh, piemēram, netika vērstas pret uh, veselības ministru, kas uh, Šobrīd ir parādījies, ka jaunais veselības ministrs arī Janukoviča valdībā. Ja Janukovičs tik tiešām vēlas samazināt uh, Timošenko politisko potenciālu, tas ir jādara demokrātiskā politiskā ciņā, nevis izmantojot tiesu varu. Un mans jautājums Vigenīna kungam. Uh, Vai jūs uzticaties tam, ka um, prokurors Ukrainā veiks izmeklēšanu neatkarīgi? Vigenenkungs, vai jūs varat uz to atbildēt? Paldies, un tagad uh, Paškas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Ukrainas politiskajā ainā mēs vērojam, ka valdība nav atbrīvojusies no tā saucamā padomju mantojuma, un uh, ļoti negatīva attieksme tiek izrādīta pret oranžās revolūcijas simboliem uh, Timošenko un Juščenko. Mēs redzam, ka ir konflikts starp Juščenko un Timošenko. 2009. gadā bija konflikts starp tā saucamajiem ģimeņu klaniem par gāzes līgumu slīkša, slēgšanu. Timošenko zaudēja vēlēšanās, jo vienkārši cilvēki nevarē, nevēlējās vairs atbalstīt Uh, korupciju un nevēlējās, lai viņus pārstāv korumpēti cilvēki. Ukrainā ir vajadzīga palīdzība, attīstības palīdzība, mums ir iespēja sniegt rekomendācijas, bet nevajadzētu. Uh, pieļaut, ka um, prominentas personas saņem uh, nevienlīdzīgu attieksmi. Paldies, Roitovs kundze. Pārmetumi vai apsūdzības, kas tiek izteikti un adresēti Timošenko būtībā apdraud pašreizējās valdības autoritāti un vairāk atgādina totalitāro komunisma režīmu 20. gadsimtā. Un šobrīd mēs redzam, ka politiskā vara tiek izmantota, lai diskreditētu politiskos pretiniekus Tas, to nevajadzētu pieļaut demokrātiskā sabiedrībā. Es gribētu aicināt Eiropas Savienības dalību valstis sekot Čehijas piemēram un piedāvāt politisko patvērumu vajātajiem opozīcijas politiķiem, ja situācija nelabu, neuzlabosies. Paldies, Kovalovas kundzei vārds. Ja o czym w istocie mówimy, jo przecież fakty. Paldies, priekšsēdētāji. Man rodas jautājums, kāds tad ir jautājums, par kur mēs debatējam šodien? Fakti ir skaidri. Vai mums būtu jāpieslēdz tiem, kas tagad tiek apsūdzēti? Es domāju, ka atbilde ir jā, bet mums arī ir jāizdara zinām secinājumi, un secinājumi ir jāizdara arī Ukrainas varas iestādēm. Ja jūs vēlties panākt demokrātiju Ukrainā, jums ir jā, jārespektē opozīcija, un tas ir jāpasaka pavisam skaidri un skaļā balsī. Tas ir jāpasaka arī šeit, Eiropas parlamentā. Tāda pati pieredze ir bijusi arī Čehijai, Slovākijai un daļai Vācijas. Mums ir skaidri jāpasaka, ka Ukrainai un Ukraiņiem ir vieta Eiropā, neatkarīgi no tā, kura partija valdīs šo valsti. Es domāju, ka mums tas ir jāpasaka pavisam atklāti. Ja mēs nedosim viņam šādu mērķi, tad šī valsts drīzāk slīdēs atpakaļ nekā virzīsies uz priekšu un progresēs. Mums ir jāatver durvis un mums ir jāpasaka tas pavisam skaidri. Paldies, un tagad vārds Migāļska kungam. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos atsaukties uz Donskunga teikto, Ukraiņi ir mūsu draugi, mūsu sabiedrotie. Es piekrītu tam, es domāju, ka tieši tādai būtu jābūt mūsu attieksmei eh, attie, pret mūsu draugiem Kijevā. Es piekrītu jūsu paustajām bažām. Es nepiekrītu tam, kā tiek īstenot demokrātija Ukrainā un kā tiek ievērots eh, cilvēktiesības. Bet es vēlētos runāt arī par Eiropas Savienības lomu. Jūs visi, kas nosodījāt situāciju Ukrainā, ko jūs esat darījuši, cienītās dāmas un godātie kungi, lai nosūtītu skaidru signālu mūsu Ukraiņu draugiem? Vai, vai jūs viņiem esat pateikuši, ka kādu dienu šajā parlamentā tiks uzņemti e, Ukrainas pārstāvi. Demokrātija un likumvara Ukrainā lielā mērā ir atkarīga tieši no tā. Lielas paldies un neaizmirsīsim par to. Paldies. Posētkungs vēlas uzdot jautājumu zilās kartīts ietvaros. Es gribētu tikai pavaicāt kolēģim, vai viņš nav dzirdējis, ka šajā parlamentā mēs ar lielu vairākumu pieņēmām rezolūciju Eh, par kuru balsoja reiz, kurā mēs eh, skaidri izteicām Ukrainas Eiropas perspektīvu, un to mēs darījām nevienreiz vien. Pan Migalski. Migalski kungs. Panie pošle, po pierwsze wiem. Paldies, Pasāda kungs. Um, vispirms es varu teikt, ne, un paldies par rezolūciju, bet jautājums ir, uh, vai tas ir labākais, ko mēs varam nodrošināt? Vai tas ir pareizais signāls, vai tas ir īstais signāls, ko sūtīt mūsu ukraiņu draugiem? Viņš šobrīd cīnās pret uh, to, pret ko mēs savulaik Polijā un Čehijā cīnījāmies. Un cik daudz pozitīvu signālu Vācijas valdība nosūdīja Paldies, es redzu, ka Kelīkungs vēlētos izteikties. Ceļš uz demokrātiju bieži vien ir um, bedrains un ilgstošs dažās valstīs vairāk nekā citās. Mēs redzam, ka bijušās padomu savienības valstis šobrīd ir mūsu kolēģis Eiropas parlamentā, bet citas valstis virsās uz priekšu nedaudz lēnāk. Ukraina varbūt ir viens no piemēriem. Taču mums jāatzīst, ka tā ir paveikusi zinām progresu, bet tā ir jāvirzās uz priekšu, un ja tā vēlas ieviest patiesu demokrātiju, tad ir jāveicina pilsoniskās sabiedrības darbība ir jāpārtrauc eh, valsts kontrola pār nevalstiskajām organizācijām un jānodrošina tik tiešām neatkarīga tiesu vāra un visbeidzot jānodrošina spēcīga opozīcija, jo nav iespējama patiesa demokrātija bez brīvas, um, dzīvīgas opozīcijas. Un mums Eiropas Savienībai ir jāiedrošina Ukraina ceļā uz demokrātiju. Tā ir jāiet vēl tālāk. Paldies! Paldies Kalīkungam un tagad vārds Esais kundzei. Todellakin nämä... Priekšsēdētāja kungs, eh, patiešām trīs uh, sūdzības, kas, apsūdzības, kas ir izvirzītas pret Timošenko kundzi. Viņa pati par to teica, ka tas ir tikai uh, politisku iemeslu dēļ. Un mums ir jākonstatē, ka ir arī daži uh, citi viņas e, bijušās valdības locekļi, pret kuriem ir arī izvirzītas sūdzības. Kā jau Ojolants kundze teica, mēs jau nesam tiesa palāta un mēs e, nepieņemam lēmumu par to, vai šie cilvēki ir vainīgi vai nevainīgi. Mums tikai vajadzētu atgādināt, ka ir ļoti svarīgi, ka nedrīkst būt selektīvi tiesas procesi. Visiem procesiem ir jānotiek atklātiem un eh, tie nedrīkst būt diskriminējoši. Tāpēc arī es gribētu pie, pateikties Lidijai Eštonas kundzei eh, par to, ka viņa ir izteikusi savas bažas saistībā ar šīm apsūdzībām un saistībā ar eh, politiku. Mums vajadzētu turpināt iesākt to ceļu un vērot to, lai Ukrainā nebūtu. Tos, senjor Silvestri. Paldies. Silvestra kungs tagad lūdzu. Jums vārds lūdzu. Jā, atvainojiet, priekšsēdētāja kungs. Ukraina ir demokrātiska valsts, draudzīga valsts un Eiropas Savienības kaimiņš, bet te ir nepieciešams īstenot Eiropas normas administrācijā un tieslietās. Pat labāk notiek pro, politiski iezīmēti tiesas procesi un netiek ievērotas visas nepieciešamās tiesības, jo te ir politiska pie, piekrāsa. Uh, Eh, politiskie oponenti tiek apsūdzēti, lai iebaidītu un iznīcinātu opozīciju. Bijuši eh, premjerministra Timošenko un viņa ministri eh, piedzīvo uzbrukumus procesu veidā un nevis politisko cīņu. Ukrainas valdībai ir jārespektē opozīcija, tā, neķer, tā nedrīkst ķerties pie tiesiskiem līdzekļiem politiskā cīņā. E, visam jānotiek, kā paredzēts partnerības līgumā. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs Korholas kundze, lūdzu. Kītos, arvoisa puhemies. Paldies, priekšsēdētāja kungs e, bijusi ministru prezidente Timošenko kundze. Eh, viņai ir nepieciešams eh, atspēkot pārmetumus pret korupciju, un tāpēc pavasarī viņa nevarēja doties uz Briseli. Ja viņa tiktu notiesāta, tad varbūt viņai būs pat piespriesti desmit gadi ar brīvības apņemšanu. Šie jautājumi, acīm redzot, tomēr ir politiski motivēti. Mūsu rezolūcija īpaši akcentē eh, selektīvos, selektīvās apsūdzības pret, apsūdzību, pret politiskās opozīcijas vadību un e, akcentē to, ka ir nepieciešami caurspīdīgi tiesas procesi. Tie ir ļoti svarīgi aspekti, lai padziļinātu attiecības starp Ukrainu un Eiropas Savienību. Tāpat tas ir svarīgi politiskajām attīstībai uh, Ukrainā. Ukrainas vadībai ir nepieciešams uzņemties atbildību un veikt reformas. Un tagad kā pēdējais Matulas kungs. moiunea de rezoluie ce are ca subiect cazul fotilor membri ai guvernului Paldies, priekšsēdētāji. Rezolūcija eh, par šiem tiesvedības eh, gadījumiem pret bijušās valdības eh, pārstāvjiem nepieciešami, ja mēs vēlamies panākt to, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas. Ne jau par Ukraiņas tiesu varu mēs satraucamies, bet gan par to, ka ir iespējams politiski iejaukties tiesu varas darbībā. Eiropas Savienība ir ties, tiesību kopiena, un mums ir jāatbalsta Ukrainas demokrātija, lai tiktu ievērotas tiesības uz vainas pierādīšanu, nevainības pierādīšanu. Mums ir jācenšas uh, atbalstīt Ukrainu reformu procesā, un mums ir jācenšas atbalstīt arī to, lai Ukrainas um, likumdošana tiktu pietuvināta Eiropas Savienības likumdošanai, jā, jāatbalsta uh, cilvēku tiesību ievērošana un tiesības uz atklātu un godīgu tiesas procesu, kas attiecas uz apsūdzībām pret Timošenko un pārējiem bijušās valdības locekļiem. Mēs nevaram izmantot politiskus, uh, politisku mērķu uh, labā tiesu varu. Paldies! Un tagad vārds eh, Ettinger kungam. Ko saka komisija par Timošenko lietu? Priekšsēdētā kungs, dāmas un kungi. Eh, komisija vēro procesus Ukrainā ļoti rūpīgi, mm, ko eh, tāpat kā jūs kā parlaments un politiskās grupas. Uh, attiecībā par bijušajiem Ukrainas valdības locekļiem Timošenko un Lučenko kungs, uh, mēs jau, mums ir zināmas šaubas jau no gada sākuma saistībā ar uh, motīviem, ar politikas motīviem, kas varētu būt saistīti ar šiem gadījumiem. Ehm, mēs tātad aktīvi vērojam šo attīstību. Pirms dažām dienām publicētais progresa ziņojums par Ukrainu ir ļoti plašs un plaši atspoguļo situāciju Ukrainā pagājušajā gadā. Mēs eh, vērtējam situāciju, eh, ka tā eh, novērtējot, ka nepieciešama plaša tieslietu sistēmas reforma un korupcijas apkarošana. Ziņu Ziņojumā ir akcentēts, ka tiesiska valsts un, un uh, objektīvi krimināla vajāšanas faktori, kā arī godīgas un objektīvas tiesas uh, procesi, ir ne, tiem ir jābūt garantētiem, lai uh, krimināla procesus neizmantotu proce, politikas interesēs. Tā kā šeit ir skarti bijušie valdības locekļi, tad ir jānošķir krimināltiesiskā un politiskā atbildība. Iespējams par patvaļīgu rīcību rodas ņemot vērā apcietinājuma pasākumus, izmeklēšanas apcietinājumu un ceļojumu, piemērotos ceļošanas ierobežojumus. Liela daļa Ukrainas pilsoniskās sabiedrības, ko pārstāv arī eksperti, un Tāpat arī uh, ārvalstu uzņēmēji, kas dzīvo Ukrainā, viņi ir pārliecināti, ka Ukrainas tiesas izjūt spiedienu no visām pusēm ir ne, nepieciešams eh, mainīt eh, likumu par tieslietu eh, sistēmu vai mainot šo likumu tiks izma, ievērot arī Eiropas padomas ieteikumi. To mēs redzēsim. Ukrainā ir liela nozīme, jo tā ir valsts, ar kuru mēs runājam par intensīvāku asociāciju un ekonomisko integrāciju. nevainojama un neatkarīga tieslietu sistēma šajā kontekstā ir ārkārtīgi nozīmīga. Mēs eh, negribam eh, skatīties eh, uz individuāliem gadījumiem, bet gan redzēt sistēmas maiņas Ukrainā un jaunas sistēmas ieviešanu, kas garantē caurspīdīgumu. Mēs esam pārliecināti, ka Ukrainas stabilitāte un iedzīvotāju uzticība valsts institūcijām būs atkarīga no progresa minētajās jomās. Eh, dāmas un kungi, kā jau es iepriekš teicu, mūsu tuvināšanās eh, ātrums eh, ir saistīts ar to, kā tiks ievērotas cilvēktiesības, demokrātiskuma pamati un tiesiskas valsts principi. Un šīs pamatnostādnes, e, šim pamatnostādnēm ir jābūt ļoti stabilām un tās nedrīkst būt apšaubāmas. Un e, tādas ir arī mūsu Eiropas kaimiņa attiecību politikas atziņas. Eh, nākamajā nedēļā notiks Eiropas Savienības Ukrainas kooperācijas padomes sēde. Tās ietvaros būs iespēja izdiskutēt daudzus jautājumus, kas ir mums ļoti nozīmīgi. Ukrainai būs iespēja izteikt uh, savas domas un mums būs iespēja izteikt uh, mūsu vēstījumu saistībā ar uh, reformām. Mēs e, ceram, ka e, varbūt būtu iespējams asociācijas līgumu noslēgt līdz gada beigām, bet e, lai asociācijas un ekonomikas integrācijas jautājumi reāli būtu darba kārtībā, Ukrainā ir nepieciešams veikt reālas reformas saistībā ar vēlēšanām un tieslietām un tāpat arī izlēmīgi vērsties pret korupciju. Ukraina nav viena pati. Ukrainai ir jāparāda sava griba un izlēmība iet reformu ceļu, lai tad tuvinātos Eiropas Savienībai. Mēs arī turpmāk būtiski atbalstītu Ukrainu veicot iekšējās reformas. Noslēgumā es gribētu uzsvērt, ka mēs esam par adekvātu tiesas procesu Un tas ir skaidrs kā Kijevā, tā Briselē. Mūsu dialogs ar Ukrainu par Ukrainas tuvināšanos Eiropas Savienībā. E, mēs vēlamies transparentā formā e, turpināt ar iestādēm un opozīciju. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Godātie nu, kolēģi, debats par Ukrainu arī ir beigušās, tagad būs balsojums. Pirmais